to start. We have just one hour. Varbūt varam sākt. Mums ir pat mazākā viena stunda. Un eh, ļoti svarīga viedokļu apmaiņa, kuru ilgi gaidījām. Un beidzot mums ir šāda iespēja. Vēlos sveikt abus viesus, vicepriekšsēdētāju Dombrovskungu un komisāru Moskovisī, lai šobrīd martā apspriestu ne tikai paketi, kas publicēta 6. decembrī par EMS padziļināšanu, bet arī par to, kas noticis eh, kopš eh, tā brīža. Un gaidām, ko jūs mums eh, pastāstīsiet, kas būs nākamā paketes daļa maijā, ja es pareizi saprotu. Un arī gatavosimies uh, diskusijām Eiropadomē jūnijā. Cerams, ka tas vienkārši netiks atlikts uh, tālāk uz nākamo sanāksmi. Uh, kā tas ir gadījies, tur gan nebija vainīga komisija, bet uh, jūs esat eh, nākuši klajā ar vairākiem svarīgiem priešlikumiem, un, kā mēs visi zinām, attiecībā uz ESM, un eh, koordinācijas un pārvaldības eh, līgumu. Tāpat arī vairāk svarīgi paziņojumi par nākotni. Dažas izmaiņas kopīgās pārvaldes, kopīgās Ehm, regulā, kas varētu būt tāds kā izmēģinājuma projekts, lai varētu mudināt eh, vairāk pievērsties reformām. Tomēr, kā mēs visi zinām, kaut kas tomēr šeit pietrūkst. Šī komiteja ir diskutējusi par fiskālo kapacitāti un saiknis ar to, kas ir ierosināts un kas tiks ierosināts, nu, tas ir ļoti svarīgi saprast šo saikni. Un šobrīd jau ir marts. Šeit ir nepieciešams ne tikai komentēt decembrī izsludināto paketi, bet arī paskatīties, kas tad mūs sagaida. Kas tiec uz pašu paketi, varu izteikt tikai politisku piezīmi kā es to bieži daru, tad, kad mēs runājam par šo tematu. Šis parlaments ir vienots un ir stingri apņēmies atbalstīt tiesisko pamatu, ko ierosinājusi komisija ESM padziļināšanai, pārvēršanai par e MF kas būtu šīs e, struktūras izveide es tiesiskajai ietvaram. Bet vēlamies noskaidrot, kas notiek padomē, kas notiek Eirogrupā, jo mēs pat oficiāli neesam saņēmuši juridisko tekstu. Mēs redzam priekšlikumu, bet nekas līdz mums cits nav nonācis. Mēs saprotam, ka dalība valsts e, vēlas vispirms apspriest saturu, bet starp iestāžu līgumam eh, pievērsties pēc tam, bet šīs lietas nav tā nesaistītas savā starpā. Jautājums, vai tā ir, tas ir kaut kas izdomāts, vai tā ir realitāte, šis tiesiskais pamats, un tad tas ir svarīgi ne tikai institucionāli iemesli dēļ. Kā esmu teicis pagātnē, mēs neesam tie, kas ir gatavi aizmirst to, ka šī iestāde tiek finansēta no dalību valstīm. Uh, Mēs nemeklējam tiešās kontrolas pilnvars, nē, mēs atzīstam, ka esam atkarīgi, bet ne tikai institucionālās saskaņotības dēļ, bet arī potenciāli saistībā ar kombināciju, ka šī iestāde, kas tiktu izveidota, tiktu iekļautā ES tiesiskajā ietverā un veiktu stabilizējošu funkciju, jo savādāk mums ir jāpārvieto budžetā līdzekļi un īsti nestādos priekšā, kā mēs varētu apvienot jaunās funkcijas ar esošajām. Līdz ar to man ir šaubas, eh, ka varētu to īstenot šādā veidā. Vienīgais veids, kā to izdarīt, ir veidot kombināciju. Ja mēs ESM neintegrējam, nu tad būs grūti. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc aicinu komisārus izteikties par šo jautājumu. Bet esmu jau runājis gana ilgi. Nu, tagad došu vārdu jums. Vispirms Valdis Dombrovskis lūdzu. Uh, Mr. Chair, honorable, uh... Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, paldies par šo uzaicinājumu ierasties uz šo uzklausīšanu šodien. Kopš piecu priekšsēdētāju ziņojumā Eiropas eh, komisijas dokumentu par e, mēs padziļināšanu mums ir bijušas eh, padziļinātas diskusijas gan šeit, gan arī Eiropadomē. Balstoties uz šo viedokļu apmaiņu, nācām klajā ar priekšlikumu paketī pagājušā gada decembrī. Tā kā ar prieku apspriedīšu šo jautājumu šodien ar jums. EMS padziļināšana nav pašmērķis, bet gan veids, kā nodrošināt nodarbinātu izaugsmi, sociālo konverģenciju un finanšu stabilitāti. Viens no vadošajiem principiem komisijai ir vienotība, skaidrība un demokrātiskā atskaita atbildība kur vien tas iespējams EMS un tās pabeigšanas, pabeigšanai ir jābūt pieejamai visām dalību valstīm, mums ir nepieciešams efektīvāk izmantot resursus, atbildība, solidaritāte, risku samazināšana un risku dalīšana, tam viss jāiet, visam jāiet roku rokā. Lielāka caurskatāmība, lielāks dialogs e, starp e, Eiropas parlamentu, nacionālajiem parlamentiem, pilsonisko sabiedrību Runājot par ekonomisko situāciju, Eiropa ir pieredzējusi lielāku izaugsmī desmit gadu laikā, investīcija apmērs pieaug, nodarbinātība ir rekordaugsos līmeņos, bezdarba līmenis ir eh, atgriezies pirms krīzes līmenī. Uh, cilvēki, kurus ap, kuriem draud nabadzība, ir pirmskrīzes līmenī, publisko finanšu situācija uzlabojas un bankas ir labāk kapitalizētas. Līdz ar to mums ir nepieciešams izmantot šo pozitīvo vidi, lai stiprinātu mūsu ekonomikas pamatus, izveidotu fiskālos buferus, eh, veid, nostiprinātos un eh, īstenot konverģenci. Tas nozīmē struktūrāls reformas, bankas savienības pabeigšanu un EMS. E tas ir pamats spēcīgai monetārai savienībai, labu funkcionējošu ekonomiku, kas rada darba vietas un labklājību. Kopš 2011. gada dalību valsts ir panākuši zinām progresu attiecībā uz e, konkrētām e, dalību valstīm e, vērstām rekomendācijām, un komisija Eh, ir ierosinājusi reformu instrumentu, kas būtu papildu stimuls dalību valstīm īstenot šīs reformas, un mūsu normatīvas priekšlikums par to būs mājā. Šī pieeja jau ir, ir pārbaudāma, izmēģinājuma fāzē, dalību valsts to var izvēlēties, tas ir pilnīgi brīvprātīgi. Uh, Un tad eh, tam ir paredzēta Eiropas struktūrālie un investīciju fondi. Mēs apzināmies, ka tas arī izraisīs eh, daudzus jautājumus par finansējumu avotiem, it īpaši Regija komitejā, bet tomēr mēs uzskatām, ka ir svarīgi virzīties uz priekšu svarīgajā dosijā. Otrakārt, mēs ierosinām palielināt eh, struktūrālos reformu atbalsta programmas finansējumu līdz 2020. gadam programma nodrošina dalību valstīm tehnisko atbalstu, lai tās varētu izstrādāt eh, izaugsmi veicinošas programmas, reformām. Un budžets līdzinējais varēja sekt tikai pie, vienu piekdaļu no pieprasījuma. Varētu deputāti, es uzskatu, ka izaugsmēji Eiropai ir jābūt atvērtai un iekļaujošai. Mēs redzējām, kā uh, agrāk ir nodrošinājusi konverģenci, līdz ar to mēs eh, vēl, vēlamies atbalstīt tās dalību valsts, kas vēlas pievienoties eiro. Un ir pieejams atbalsts, kas ļauj dalību valstīm sagatavoties eh, dalībai eirozonā īstermiņā tam būs atsevišķa darba plūsma zem struktūrāla atbalsta programmas un periodā pēc 2020. gada ir paredzēta atsevišķas mehānisma īstenošana par to būs arī priekšlikums maijā. Lieli ekonomiskie šoki, triecieni, tie nav pilnīgi izslēdzami. Līdz ar to ir nepieciešama krīzes pārvaldības instrumentu kopuma ieviešana, riska uh, Eh, mazināšanā un riska dalīšanai mūsu prioritāra mērķi. Un eh, jo lielāku daļu mēs privāti varam nodrošināt, jo labāk būs, un mums ir jāpabeidz kapitāla tirgus savienību un banku savienību. Par banku savienību. Eh, tas ir jūsu rokās. Simons, Hokmārks un Delange ir jūsu referenti. Nu, saistībā ar banku risku mazināšanas eh, paketi un Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu EDIS. Lai Eirozonā nebūtu pakļauta eh, riskam eh, saskaties ar jaunu lielu krīzi un priekšlikumu, kurus izteicām nesen par NPL, jeb sliktiem kredītiem, arī var palīdzēt mazināt riskus banku sektorā panākt vienošanos par vēl neatrisinātajiem dosjē ir ļoti svarīgi kapitāla tirgus savienībā. Vispirms ir jāvienos par parlamentu eh, nostāju visai Eiropas eh, pensiju produktam PEP. E un ceru, ka ēnu referenti eh, vēl pas, pabeigšu darbu līdz vasarai. Progress Eiropas uzraudzības iestāžu pārskatīšanas arī ir ļoti svarīgs, un mēs gaidām konstruktīvus kompromisus. Tā kā nevar sagaidīt, ka tirgi paši spēs tikt galā ar lieliem šokiem, kā tas notika krīzē. Pa, valstīm var uz brīdi tikt liekta pieeja uh, tirgiem, tāpēc ir nepieciešams arī šis pēdējās cerības aizdevēju status. Eirozonas valstīm, kas nonāk eh, smagā situācijā, ESM eh, ļaus eh, iegūt manevrēšanas iespējas un laiku atvesaļoties. Izveidojot Eiropas valūtas fondu EMF, būtu, nepiecieš, būtu iespējams to demokrātiskā kontrola arī īstenot. Šāds fonds varētu arī sniegt vispārējo atbalstu vienotajam noregulējumu fondam un kopā ar Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu tas varētu eh, turpināt stiprināt uzticēšanos banku sektoram un tāpēc arī retāk to vajadzētu izmantot. Lieliem asimetriskiem šokiem mēs gatavojam priekšlikumu eirozonas fiskālās stabilitātes funkcijai. Uh, Nacionālajie budžeti joprojām būs galvenie instrumenti ekonomiskām korekcijām, lai nodrošinātu nepieciešamos buferus, bet ir gadījumi, kad šādi šoki drastiski samazina manevrēšanas iespējas. Līdz ar to mēs zinām, ka grūtos laikos investīcija ir pirmā lieta, kas e, pazūd. Līdz ar to, kā Eiropas investīcija aizsardzības schēma, ko mēs iezīmējām decembrī, Šobrīd mēs strādājam jau pie konkrēta priešlikuma, kas balsīsies uz aizdevumiem un iespējams ierobežotiem piešķīrumiem, jeb grantiem. Tur nevajadzētu veidoties pastāvīgiem transferiem un būs eh, strikti atbilstības kritēriji. Visbeidzot, mēs vēlamies arī eh, īstenot eh, līgumu par stabilitāti un pārvaldību, veidojot drošus fiskālos buferus. Priekšsarētāji kungs, godātie kolēģi! Pašreizējā labvēlīgā ekonomiskā situācija ļauj mums izmantot iespējas, lai veidotu uh, augošu ekonomiku. Mums vēl ir vesels viens gads uh, pirms vēlēšanām, un tas mums ir jāizmanto pilnā apmērā, lai panāktu faktisku progresu. Paldies! Liels paldies. Tagad vārds komisārā Moskaviši. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, godātais valdi. Eirozonas samits, kas notika pagājušajā nedēļā par e, Eiropa, ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanu, bija kārtējs etaps, e, e ņemot e, vērā politisku politiskos apstākļus, kuros tas notika, rosināja viedokļu apmaiņu, un tagad komisijai ir jāstrādā līdz uh, jūnija sākumam. Mēs nedarbosimies autopilota režīmā, to var jums apliecināt. Es, tātad, es priecājos arī par jūsu veikumu darba grupām, diskusijām, mums balstoties uz uh, decembra priekšlikumiem, mums ir uh, jāturpina darbs, jādiskutē ar dalību valstīm, un uh, maijā komisija nāks klajā ar jauniem finanšu instrumentiem, domājot par situāciju DSF pēc 2020. gada, ņemot uh, vērā pagājušā gada decembrī noteiktās prioritātes un mums uh, ir, uh, protams, jāturas no tā, ka mēs strādātu kā ugunsdzēsēji, pat ja es ļoti uh, cienu ugunsdzēsējus, bet mums ir jābūt arhitektiem, celtniekiem, jādomā ilgtermiņā un jāveido instrumenti, kas palīdzētu īstenot reformas, kā to pieminēja Valdis Dombrovskis, rosinot dalību valstis brīvprātīgi eh, veikt reformas, uzņemties par tām atbildību un arī tā skaitā veicot izglītības joms reformas, veicinot sociālo integrāciju bet uh, šī uh, stabilizācijas ideja gūst uh, tomēr diezgan ierobežo dalību valstu atbalstu. Tomēr es uzskatu, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, lai domātu par to, kā mēs varētu pretoties asimetriskiem satricinājumiem, um, ja ar tādiem saskārtos. Tādēļ stabilizācijas mehānismam ir jābūt ticamam. Uh, ekonomiski pietiekami apjomīgam, lai tas varētu nodrošināt savu uzdevumu izpildu, lai būtu pieejami pietiekami resursi pat ekonomikas uh, attīstības palēnināšanās uh, posmā. Un uh, pēc uh, 2020. gada DSF, tas gan vēl varētu būt tikai izējas punkts, mēs esam gatavi uzklausīt drosmīgākas idejas, arī tā skaitā par eirozonas budžetu runājot. Tātad šie instrumenti papildinātu mūsu decembra priekšlikumu balstoties uz atbildības un sol solidaritātes principiem un līdzsvaru. Tātad, ka eirozonā kopīgi uzņēmas riskus un mazina riskus. es eh, konstatēju, ka eh, demokrātiskā dimensija, diemžēl šai kontekstā, negūst um, priekšroku dalību valstu skatījumā, bet mēs nedrīkstam to aizmirst no tās atteikties tāpat laikā. Un es gribētu runāt šeit par trim punktiem. Mēs ierostinām Eiropas stabilitātes mehānismu uh, pārveidot Eiropas uh, mo, uh, valūtas fondā un to iekļaut uh, juridiskajā ietvarā. Un uh, mēs vēlamies arī, lai Eiropas parlamenta loma tiktu respektēta. Otrakārt, eh, starp valdību budžeta uh, pakotne būtu jāintegrē. Protams, šeit ir varbūt dažādas debatas par to, kādā veidā tas būtu jāiekļauj, runājot, vieni liek akcentu uz disciplīnu, otri uz elastību un tālāk Eiropas ekonomikas un finanšu ministra amata izveida. Šeit ir uh, mūs, uz mūsu pleciem demokrātiska atbildība. Mēs ierosinām sapludināt eiro grupas un uh, ekonomikas monetārā komisāra. Eiropas grupas priekšsēdētāja un ekonomikas monetārā savienības uh, komisāra amatus. Un mēs uh, uzskatām, ka tas ir Eirozonas kopīgās uh, interesēs. Uh, un šis, uh, šī amatpersona būtu atbildība, atbildīga jūsu priekšā, un tas uzlabotu efektivitāti, bet nevar darboties efektīvi, efektīvi bez demokrātijas. Un ja pieņemti tiek lēmumi demokrātiskā veidā, uh, nedemokrātiskā veidā, tad tie ir mazāk efektīvi. Uh, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst eh, demokrātijas aspektu, kas atspoguļojas mūsu priekšlikumu kopumā, ņemot vērā ekonomisko situāciju, dalību valstu apņēmību, Francijas un Vācijas apņēmību, bet ar to vien nepietiek, bet mūsu priekšā stāv lielas iespējas eh, veidot mūsu ekonomikas un monetārās savienības nākotni Mums ir e, jārīkojas pirms e, šī iespēja ir palaista garām. Mums ir jārīkojas līdz jūnijam, jo pēc tam būs par vēlu. Šodien jau ir 27. E, marts, un es runāju par jūnijas samitu. Tas nozīmē, ka turpmāko nedēļu laikā mums ļoti aktīvi jāstrādā, lai šis uh, jūnijas samits būtu izšķirīgs Eirozonas. Uh, nākotnē varbūt ne visi pilsoņi apzinās, ko konkrēti viņiem tas nozīmē, cik viņiem tas ir svarīgi, bet tieši ilgtermiņā viņi būs zaudētāji, ja mēs palaidīsim garām šo iespēju. Un mēs rēķināmies ar jūsu atbalstu, lai šīs debates būtu vērienīgas un lai mēs sasniegtu izvirzītos uzdevumus. Paldies! Paldies, Burkhards Balts. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, paldies par jūsu šīs dienas prezentāciju par EMS paketi no pagājušā gada decembra. Pakete, kuru jūs prezentējāt šodien, ir daudzpusīga un publiskās debats parāda, ka šeit pastāv liela nepieciešamība diskutēt. Un eh, Dombrovska kunga un Moskovisī kunga sacītais liecina, ka tas pat vēl ir vairāk nepieciešams, ka arī komisijas ietvaros eh, ir liela viedokļa atšķirība. Nu, tāds bija vismaz mans iespējas, ko es guvu šorīt. Vēlētos koncentrēties uz vairākiem jautājumiem. Vispirms, labais ekonomiskais stāvoklis. Neapšaubāmi atrodamies ekonomiskā izaugsmas e, periodā, kurā izaugsmas prognozes Eiropas Savienībā tiek koriģētas regulāri uz augšu. Un lielākie riski šobrīd ir vairāk saistīti ar politisko jomu, mazāk ar ekonomisko. Manuprāt, šīs labais laiks ir jāizmanto, lai veidotu buferi sliktākiem periodiem un īstenot tās reformas, kas ekonomiku ilgtermiņā padarītu noturīgāku. Mēs zinām, ka zeno, zemo procentu likuma laiks nebūs mūžīgs. Un apvienotā karalistē jau redzam arī procentu likuma kāpšanu. Mums tomēr jāizmanto šīs uh, eh, situācijas pozitīvais aspekts, lai Eirozonu padarītu noturīgāku un lai visas dalību valstis būtu uz stabilām kājām, noturīgi pret krīzi. Attiecībā uz jūsu priekšlikumiem komisija īstenot nepieciešamās res, reformas un nodrošināt ilgtermiņa izaugsmi. Tad eh, pavisam īsi par konverģenci dalību valstīm. EMS paketē ir skārt arī institucionālā reforma jautājums. Es domāju, ka mums e, jāpieturas pie principa, ka forma seko funkcijai. Līdz ar to, par kādiem mērķiem ir runa, kas ir jāizpilda, par to ir jādomā, un pēc tam mēs varam e, runāt par formātu. Institūcijas, manuprāt, nāk e, tikai beigās. Un tam nav nozīmes, ja nevaram panākt vienošanos par funkcijām. Mums ir visiem jāapņemas eh, stiprināt eh, šo eh, valūtas, Eiropas valūtas fondu. Ja mēs visi apņemamies to darīt, tad mēs varam spērt arī tālākus so, soļus. Ko jūs kā komisāri darīsiet, lai stiprinātu konverģences starp dalībvalstīm? Vai jūs redzat iespēju un gatavību no dalībvalstu puses uh, spēcīgāk iesaistīties Eiropas pusgada programmas ieteikumu īstenošanā un veicināt debatas nacionālajos parlamentos, lai uzņemtos lielāku atbildību par Eirozonas labklājību. Paldies! Uh, yeah, uh, uh, you, uh. Paldies par uzdoto jautājumu. Es um, Varbūt iesākumā pieskaršos eh, pirmajam jūsu pieminētajam tematam, un eh, es vēlētos uzsvērt, ka patiesībā nav atšķirības eh, komisijas viedoklī, jo mēs priekšlikumu sagatavojam kopā ar komisāru Moskavisī. Un maijā, kā jau es teicu, šīs pakotnes turpinājums sekos. Un uh, Arī tas priekšlikums tiek gatavots kopīgiem spēkiem. Kopīgiem spēkiem, kas atspoguļo komisijas iekšēnē notiekošās diskusijas. Un e, šī te darba grupa MO, ko vadu es kopā ar citiem komisāriem, tātad tas ir kopdarbs, pilnīgi noteikti. Tas būtu pirmais uzsvers. Nākamais, jūs uzdotie jautājumi par patreizējo ekonomisko piebremzējumu un par to, kā stiprināt mūsu ekonomikas eh, spēju pretoties eh, krīzēm. Un mūsu pakotnē tas ir ierakstīts. Doma ir sekojoša. Mēs piedāvājam tā kā vairākus vektorus. Pirmais ir stiprināt struktūra reformas dalību valstīs, lai stiprinātu ekonomikas buferspēju. Un otrs sagatavot Eiropas krīzes absorpcijas rīkus, ja mēs sastapsimies vēl ar smagām ekonomiskām krīzēm. Un trešais. Uh, veicināt konverģenci starp dalību valstīm, atvieglot konverģenci starp dalību valstīm. Tādējādi šie trīs vektori, tajos mēs strādājam, bet eh, citādi piekrītu jūs teiktajam. Moskvicikungs, jā, es eh, pilnībā piekrītu. Uh, Dombrovska kunga teiktajam, mēs strādājam kopīgi. Komisija, komisijas kolēģija un arī mēs atsevišķu komisāru grupas, mēs sadarbojamies. Bet lēmums ir vienots. Balcerkungs, jūs jau teicāt, ka iespējams, ka ekonomika iet tādus cikliskus viļņus, un es nedomāju, ka mums tagad vajadzētu tāpēc ļauties šādai dabiskai plūsmai. Nē, mums ir jāpiedāvā struktūrās reformas, un es domāju, ka mēs nedrīkstam pārāk zemu novērtēt tās struktūrālās reformas, kas šobrīd notiek dalību valstīs. Uh, Protams, eh, struktūra reformas eh, prasās arī eirozonā veikt, piemēram, tā, saucamā, tā saucamie eh, sliktie kredīti, neatmaksājumie aizdevumi, tās arī bija krīzes iemesls, un nākamais izveidot banku savienību, kas arī piedāvā dažādus mehānismus, kuri finanšu krīzes sākumā neeksistēja. Un tomēr tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs komisijā uzskatām, ka Banku Savienības izveidošana varētu būt uh, sava veida buferis ekonomiskās un moni, dažādām krīzēm. Nākamā be, Berešas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, ar lielu interesi uzklausīju jūs šodien teikto, jo jau iepriekš mēs bijām runājuši par jūsu eh, decembra pakotni, bet eh, jūs pieminējāt kapitāla tirgus attīstību, banku savienības veidošanu. Un, protams, ir svarīgi strādāt šajos virzienos, un tomēr tas nenozīmē, ka monetārās un ekonomiskās savienības stiprināšana un padziļināšana nebūtu jāturpina. Es uzskatu, ka arī šeit vajadzētu veikt zināmas reformas. Bet eh, par Eiropas stabilitātes mehānismu runājot, jūs eh, un Moskvici kungs arī to teica, un Dombrovska kungs, eh, Moskvici kungs pagājušajā nedēļā jūs eh, atsaucat, vēlētos pieminēt vairākus principus, eh, un, piemēram, eh, nevajadzētu varbūt šeit niansēs ieslīgt, un tomēr nevajag jau tikai runāt tukšas vārdus, un man tomēr ir radies iespējas, ka padome it kā neiet tādā virzienā, kādā vēlas doties komisija un parlaments. Vispirms eh, ceturtais eh, FMI eh, pants iespējams, ka netiks pacelts Eiropas Savienības līmenī otrs. Šobrīd ir tāda sistēma, ka finanšu stabilitātes uzraudzībai ir izveidots sistēma un arī SSM ir tāda, un visbeidzot eh, demokrātiskā eh, sistēma. Tā nav saistīta ar trojkas darbību. Nākamais. Šajās debatēs man šķiet eh, komisija vēlas pieskarties tā saucamajiem fiskālajiem standartiem un jūs raugaties uz ekonomisko ciklu, kas atkārtojas, un iespējams, ka šajās debatēs trūkst intensitātes par šo te fiskālo kompaktu. Es esmu pārliecināta, ka eh, komisija konsultējas ar juridisko dienestu vai piedāvātie papildinājumi E, piedāvātie pasākumi nav pretrunā ar, pak, ar sešpakotni un tā tālāk, bet e, priekšlikums, kuru mēs e, gaidām, sagatavojam maijā par stabilitāti. Tā tad runa iet par principu, ka ir jābūt panāktai vienošanai par tiem, kas izpild un par tiem, kas domā. Bet šim mehānismam ir jābūt ļoti ambiciozam, jo mērķis ir darboties Eirozonā un to reformēt un sakārtot. Es saprotu, ka e, debatas, un piemēram manā politiskajā saimē mēs uzskatām, ka uh, Eh, optimāls risinājums minimālajam bezdarbnieku pabalstam, ka tas nav optimāls risinājums. Paldies! Merci, madame Beres. Nu... Paldies, Beres skundze. Jums ir taisnība. Brīdī, kad jūs atgādinājāt, ka e, diskusijas eh, šobrīd notiek, bet mēs jau ņemam vērā. E, jūs teikto un ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana ir ļoti svarīga un pie tā darbs notiek, jo tas ir zināms stabilitātes garants. Un eh, arī dinamizācija, ekonomiskā dinamizācija, tas nozīmē, ka mēs vēlamies piesaistīt investīcijas, bet demokrātiskā garām par šie te fiskālajiem, fiskālo stabilitāti. Nesam to aizmirsuši, bet šobrīd mainās nedaudz arī konjunktūra. Mēs sadarbojamies ar Eiropas fiskālo uzraudzības padomi, un šobrīd doma ir tāda, ka ir nepieciešami atbalsta instrumenti ekonomiskajai politikai, un pie tiem arī ir jāstrādā. Uh, bet eh, par stabilitāti runājot, jūs šeit pieminējāt tādas vairākas eh, dimensijas, bet eh, debats pie tā turpinās. Dombrovska kungs, es varbūt vēlētos piebilst par kapitāla tirgus savienību un banku savienību. Tās jau neaizstās mūsu darbu pie emu padziļināšanas. Tad jūs pieminējāt īstel, īstermiņa prioritātes. Mūsuprāt, ir jābūt šādām prioritātēm, jo, piemēram, no 16. gada novembrī piedāvātā banku pakotne, mēs ceram, ka tuvākajos mēnešos padome pieņems savu nostāju, lai mēs varam pāriet trialoga etapā. Mēs lielos vilcienos esam vienojušies par eh, vienotā atbalsta fonda ideju un EDIS un par kapitāla tirgus savienību no 12 likumdošanas priekšlikumiem, pie kuriem šobrīd esam strādājuši, tikai trīs šobrīd ir pieņemti. Tā tad vēl darba ir daudz. Un kā jau teicu, šie divi vektori papildina viens otru, stiprina viens otru un nekādā gadījumā nav pretrunā viens ar otru. Priekšsēdētājs, paldies! Jā, un arī es eh, jau teicu, ka mēs esam gatavi gūt savu ieguldījumu likumdošanas priekšlikumu sagatavošanā un pieņemšanā par šo banku pakotni. Tātad, pervanš, jūsu pieminējāt tātad. Atcerēsimies, ka Brisele un Beļģija ir Magrita sirreālisma valsts, tāpēc Briselē ir īpašs izņēmuma status. <clears throat> Pirko Ronan Lerner. Kītos. Paldies, <clears throat> prieksēdētāja kungs, un eh, paldies, ka mums ir šī iespēja diskutēt par emu pakotni. Uh, Profesors Čārls eh, Diplovs ir pierādījis, ka Eiropas eh, šī te fonda eh, iedibināšanas lēmums ir bijis politisks un nevis ekonomiski pamatots. Es uzskatu, ka EMU palīdzēs attīstītām, at, attīstītām ekonomikām un tomēr tas ka glābšanas riņķis neko daudz nedos. Eiropas politiķu neteiktais ir tas, ka krīze turpinās. Piemēram, Grieķijas glābšanas pasākumu mērķis bija nomierināt tirgus, kamēr visi pasākumi uh, kas bija vērsti uz eh, valūtas stiprināšanu un ekonomiskās izaugsmas veicināšanu, bet vai tas to ir devis? Vai jūs varētu paskaidrot, kādi konkrēti ekonomiski apsvērumi ir pamatā tam, lai Eiropas valūtas fonds darbotos kaut kā savādāk nekā startautiskais valūtas fonds, kurš ir izveidos tādam pašam mērķim. Well, uh, on... Jautājums par Eiropas monetāro fondu un uh, ko tas dod papildus starptautiskajam valūtas fondam. Eirozonas krīze skaidri izgaismoja to, ka mums ir nepieciešams tāds vai citāds ārkārtas atbalsta mehānisms Eirozonas eh, valstīm. Un, protams, bija vairāki uh, momenti, kas uh, mēģināja atvieglot Grieķijas parādus, un, protams, Eiropas stabilitātes mehānisms arī tika iedibināts. Mēs balstījāmies uz empirisku pieredzi, ko mums sniedza krīze, tā tad lēmums par šādu mehānismu nepieciešamību ir pietiekami argumentēts. Uh, Un, protams, eksistē ierobežojumi, cik lielā mērā MF ir iesaistīts Eirozonas atbalstīšanas programmās un Eirozonas valstu atbalstos. Un ir skaidrs, ka fonds ir izveidots, lai palīdzētu mums pašiem. Tātad MF Patreizējā līgumā ir atrunāts, ka šīs programmas pārvalda e, komisija ciešā sadarbībā ar MF bet, e, kā jau jūs redzējāt, e, pēdējā Grieķijas programmā EMF vairs finansiāli nepiedalās. Līdz ar to mums ir nepieciešama spēcīgāka ESM loma un arī spēcīgāka Eiropas monetārā fonda loma. Uh, Wolf Klints. Valsts klints, jāpaldies priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, jūs abi uzsvērāt to, cik svarīgi ir Eiropas stabilitātes mehānismu pārvērst par Eiropas valūtas fondu, un abi uzsvērāt to, ka saskaņā ar kopienas tiesībām tas viss ir jāīsteno. Man liekas, ka ir ļoti maz to dalību valstu, kas tieši ir gatavi novērsties no starpvaldību mehānisma. Tātad e, biežāk ir izvēlēta šī metoda, nevis kopienas metoda. Ko jūs darīsiet, ja nedabūsiet piekrišanu no padomes e, dibināt valūtas fondu e, pēc kopienas tiesībām? Jūs, Moskavisī kungs, sacījāt, ka tas būtu liels šķēslis. Tātad, ko jūs darīt šādā situācijā? Otrs jautājums par tā saukto Eiropas e, finanšu ministru. Dalību valstis ir skaidri sacījušas, ka komisiju viņi neuzskata par Eiropas Savienības valdību. Ko tad e, darīs šis e, potenciālais ministrs? Atbildēs par Eirozonu un arī ārpus komisijas īstenos kādas funkcijas, jeb līdzīgi augstā pārstāve Mogherīnī būs daļa no komisijas kolēģijas un vienlaicīgi Eirozonas vadītājs. Tad šādā gadījumā šis finanšu ministrs būtu valdībai uh, tūs funkcijas uh, turētājs, bet to nepieļauj dalībvalsts. Un kā jūs tiksiet galā ar šo dilemu? Un pēdējais jautājums šobrīd ir pārāk liela sastarpēja atkarība starp bankām un atsevišķām valdībām dalību valstīs. Tā tas ir joprojām. Runa ir par valsts ieguldījumu apmēru, ka, kuras, ban kuras banks var uzpirkt, eh, neizmantojot pašu kapitālu. Kādā veidā jūs plānojat eh, samazināt šo savstarpējo atkarību, lai nodrošinātu, ka nākotnē uh, bankas neradītu kumulatīvus riskus. Paldies! Uh, okay. so on those, uh... Par uh, šiem trim jautājumiem. Pirmais par kopienas metodi pretstatā starpvaldību pieejai jānorāda, ka jau toreiz, kad tika veidot krīzes pārvaldības mehānisms, kā Eiropas stabilitātes mehānisms, fiskālais kompakts, jau bija toreiz panākta vienošanās, kā at, lai varētu strauji rīkoties krīzes apstākļos, tas notiks starp valdību veidā, bet pēc tam šie mehānismi ir jāiek jāpakļauj kopienas metodē. Sākotnēji šāda vienošanās bija panākta. Un uh, noteiktajā līgumā arī bija paredzēti termiņi, un sākotnējas vienošanās attiecībā par ESM eh, e un eh, Eiropas eh, valūtas fondu vēlāk vai vienoto noregulēšanas fondu un eirozona, kam būtu eirozonas fiskālā stabilitātes funkcija. Tāds mūsu priekšlikums. Mēs vēlamies to vispirms apspriest ar dalību valstīm un Eiropas parlamentu, lai noteiktu, cik tālu varam virzīties uz priekšu. Un, protams, komisija dod priekšroku kopienas metodē un uh, vēlas to aizstāvēt. Par Eiropas finanšu ministru šo. Šī ideja ir izteikti domājot par vidēju termiņu un šīs uh, dubultās struktūras e, ideja būtu nu, līdzīga, kā tas ir attiecībā uz augsto pārstāvi ārējās darbības jomā, kas tātad e, pārstāvētu gan uh, Eiropas komisiju, gan arī uh, būtu atbildīgs par Eiropas uh, ekonomisko monetāro savienību. Tālāk. par banku un valdību atkarību. Mm, uzklausot e, Eiropas e, sistēmisko risku padomes e, ieteikumu par valstu parādiem Eiropas Eirozonā un uh, ba, lai bankas dalību valstīs nebūtu tik daudz atkarīgas no pašu valsts obligācijām un drīzāk iepirktu diversificētas obligācijas un tām tad būtu nulles riska vērtējums. Atsevišķa diskusija ir par Eh, suverēnās ekspozīcijas eh, regulatīvo vērtējumu. Šeit ir ļoti pretrunīgi vērtējumi. Mēs eh, zinām, ka 2016. gada jūnija ceļa kartē bija panākt vienošanās sekot tam, kas notiek starptautiskā līmenī Bāzelē šobrīd Bāzelē nekādi konkrēti secinājumi vai lēmumi nav panākti, jāizvērtē, kā tas ietekmē eh, Eiropas Savienību. Eh, katrā gadījumā šī problēma ir uzmanīgi jārisina, jo var būt arī negatīvi ietekmi uz dalību valstu finansiālo stabilitāti, ja mēs kaut ko sasteidzam vai neizdomājam līdz galam. Paldies! Lūdzu! Es tikai gribēju piebilst, nu, no sava viedokļa. Es uh, arī ticu šai kopienas metodei. Tā ir visdemokrātiskākā metode, nodrošina demokrātiskās kontrolas iespējas. Bez demokrātiskās kontrolas Eiropas Savienības institūcijas strādā netik labi, netiek pieņemti tik kvalitatīvi lēmumi, un katrā ziņā šis uh, stabilitātes uh, mehānisms ir ar ierobežotu darbību. Es, protams, saprotu dalību valstu negribēšanu virzīties uz priekšu, bet uh, ir panākt arī vienošanās jaunajā valdības koalīcijā Vācijā, un šī hipotēze ir nopietni jāizvērtē. Un runājot par Eirozonas finanšu un ekonomikas ministru. Jā, tiešām šis amats būtu salīdzināms ar uh, Mogherīnī kundzes uh, šobrīdējo amatu. Tas arī, arī, tas arī būtu komitejas uh, priekšsēdētāja vietnieks vien, vienlaikus, un es katrā gadījumā vēlētos, lai tas notiek ātrāk nekā vēlāk. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku Un uh, tieši būtu labi, ja šis lēmums tiktu pieņemts pirms uh, jaunās komisijas uh, izveides. Paldies! Uh, ko, ko, uh, Dombrovska kungs uh, arī pieminēja, uh, ka jautājumi, kas izskanēja šai komitejā, vai, teiksim, mēs būsim vienīgā jurisdikcija, kur bankām būs uh, aktīvi bez riska un ka tām tiek uzspiest iegādāties šādus bez riska aktīvus. Vārds Annai Mirandai. Paldies priekšsēdētāji krīzes gadi ir nopietni ietekmējuši ekonomisko monetāro politiku Eiropas Savienībā. Zaļie uh, uzskata, ka mēs esam palaiduši garām iespējas, nesam risinājuši pārvaldības problēmas un demokrātiskās leģitimitātes trūkuma problēmas Eirozonā. Uh, mēs uh, arī konstatējam, ka demokrātiskā kontrola ir ļoti ierobežota šobrīd un uh, ka tādi soļi kā Eirozonas finanšu ministra amata izveide uh, un uh, soļi, lai aizsargātu banku savienību, ir apsveicami. Tomēr mēs esam piedzīvojuši to, kas notika Spānijā, ka struktūrālās reformas ļoti negatīvi ietekmē iedzīvotājs, pieauga sociālā izstumtība un nabadzība un visi šie priekšlikumi ir atgriešanās atkal pie taupības politikas zelta noteikumiem, un mēs neuzskatām, ka uh, tas būtu atbalstām, būtu jā, uh, tieši jāveic uzlabojumi šai jomā, un mēs par to iestājamies. Tālāk par struktūrālām reformām, atbalsta pasākumiem. Komisār, jūs uh, zināt, ka mēs noraidām šo nosacījumu paredzēšanu reformu procesam un ka šeit ir noteikti saikne. Parlaments ļoti skaidri iestājas pret makroekonomiskiem nosacījumiem, jo daudzos gadījumās tas ir vienkārši veids, kā tiek sodītas dalība valstis. Un tieši pašvaldības saņem struktūra fondu atbalstu. Mēs uh, gribētu zināt, vai komisija var apsolīt, ka šī programma netiks izmantot, lai uh, veicinātu privatizāciju un sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos. Tāpat mē, es pārstāvu Spāniju un mēs uh, vēlētos uh, zināt, vai būs valdībām jāapstiprina šādas programmas un kā panākt uh, vienošanos par struktūru reformu īstenošanu un kā esat iecerējuši rīkoties. Paldies, deputāts Kunze. Šī komisija uh, balst, uh, strādā balstoties uz noteikumiem. Mēs iestājāmies par atbildīgu budžetu politiku, mēs iestājāmies par, budžet, par Eh, parādu samazināšanu, jo tas ir sloks, kas gulstas uz uh, turpmāko um, pauģu pleciem. Bet mēs neesam uh, komisija, kas iestājas par stingru taupības politiku. Par to liecina mūsu pieņemtie lēmumi. Piemēram, Grieķijas krīzē pieņemtie lēmumi skaidri parāda, ka mēs vēlamies iezīmēt ceļu, kas uh, apvieno eh, nopietnu budžeta politiku un tāpat laikā izaugsmes eh, veicināšanu. Mēs īstenojam elist, elastīgu pieju eh, dalība valstīs attiecībā uz budžeta deficīta samazināšanu zem 3%. Un šobrīd konstatējam, ka visas valstis ir uh, Uh, izgājušas no pārmērīga deficīta situācijas. Tas nozīmē, ka šie abi pasākumi ir iespējami vienlaikus un uh, konstatējot neseno uh, politisko evolūciju dalību valstīs liecina par to, ka mums ir jāmazina atšķirības gan starp valstīm, gan valstu iekšienē. Un šīs Eh, reformas netiek eh, vērstas uz deregulāciju, privatizāciju, bet gribu teikt, ka tās ir reformas 2.0. Notiek ekonomikas atlapšana, un mēs nevaram īstenot tieši tādus pašas reformas, kā uh, tika veikts iepriekš, lai uh, stiprinātu ekonomikas struktūru. Tagad mēs iestājāmies par ekonomikas uh, zinātnes pētniecības un sociālās integrācijas pasākumiem. Jā, es gribētu vienā punktā papildināt kolēģi teikto par reformām. Ja palūkojaties uz mūsu struktūrālo reformu atbalsta programmu, tad mēs balstamies uz pieprasījumu. Dalību valstis lūdz atbalstu uh, reformām, ko tās pašas definē. Kad mēs izvērtējam šos uh, pieprasījumus, ņemam vērā, ka reformas atbilst uh, valstīm specifiskajām rekomendācijām, ko esam sagatavojuši, kā tās saskan ar plašāku, plašākām Eiropas uh, savienības prioritātēm un vai tiešām šīs reformas uh, ir nozīmīgas pašām dalību valstīm. Bet, kā es teicu, tas balstās uz pieprasījumu, un dalību valstis pašas izlēma, kurām reformām tās lūdz sniegt atbalstu. Un arī, kad mēs uh, piedāvājam reformu īstenošanas instruments, arī šis mehānisms balstās uz pieprasījumu. Dalību valstis saņem uh, ekonomisko stimulus, finanšu stimulus uh, reformu īstenošanai. Paldies, papadimovs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju jautāt uh, arī par uh, Grieķiju. Esam konstatējuši, ka komisija ir sagatavojusi pozitīvu vērtējumu par Grieķijas iespēju uh, iziet no šīs programmas bet mēs zinām arī, ka Grieķijas valdība, ESM uh, komisija ir uh, izstrādājušas ļoti uh, stingru grafiku, ka vēlākais līdz jūlija beigām tam ir jānotiek. Tas ir ievērojami pirms paredzētā programmas noslēguma termiņa. un Grieķijas eh, reformu eh, programma ir nepieciešama, bet ir nepieciešams rīkoties arī eh, otrā pusē, proti ir nepieciešami konkrēti soļi, jāsamazina parādi saskaņā ar 2017. gada vienošanos un tāpat arī jānosaka noteikumi saskaņā ar kuriem uh, notiks Grieķijas ekonomikas uzraudzība saskaņā ar 2013. gada attiecīgo regulu. Trīs gadi ir pagājuši kopš programmas īstenošanas sākuma, un SVF joprojām nav izlēmis, vai tās piedalīsies šai programmā vai nē. Šķiet, ka visas prognozes, ko uh, veikusi komisija attiecībā uz Grieķijas uh, Uh, publiskajām finansēm ir izpildīts, bet tas uh, nav sakāms par SVF prognozēm. Tagad notiek kavēšanās, tāpēc ka SVF vilcinās un galu galā ietekme bija negatīva gan Grieķijas valstī, gan iedzīvotājiem. Un es gribētu jautāt, ko esat paredzējuši darīt? lai saulaicīgi un veiksmīgi noslēgtu programmas īstenošanu un kāda būs SV ploma, kad tiks izveidots Eiropas valūtas fonds, lai saulaicīgi pabeigtu Grieķijas programmas īstenošanu, un tā ir mūsu kopējā vēlmē, tātad 21. jūnijā teorētiski uh, tiks pieņēmts lēmums Eirogrupā, bet nu, var, eh, šis datums var mainīties. Ir eh, virkne uzdevumu, kas ir jāizpild, un to jūs zinat, eh, deputāta kungs. Tā tad Grieķijas varas iestādēm ir jāsagatavo izaugsmes stratēģija, ko ir izdu, iz, izstrādājis Grieķija un par ko uzņems atbildību Grieķija, tāpat ir jāveic nepieciešamie sagatavošanās darbi jau iepriekš, teiksim, maijā, un tad mēs arī sākusim domāt par pēcprogrammas uzraudzību, bet komisija skaidri arī norāda, ka tā nevar būt kāda uh, savveida ceturtā programma un tāpat Eiro grupa strādā pie parādu atvieglošanas programmas, sasaistot to ar izaugsmi, ņemot vērā Grieķijas banku situāciju un sliktos kredītus. Komisijas sadarbojas ar citām iestādēm, lai vienotos par kopīgu nostāju, kas pieļautu uh, programmas pabeigšanu un uh, Uh, ņemot vērā mūsu situācijas vērtējumu. Tas ir kolektīvs darbs, notiek tehniskas diskusijas ar SVF par to, kā šos skaitļus interpretēt, un komisijas skaitļi ir daudz tuvāki realitātei, un pēdējo trīs gadu uh, laikā Um, šie pārpalikumi, kas ir uh, Grieķijā, un SVF cenšas savukārt šos skaitļus samazināt. Tā kā mēs diskutējam par izaugsmes rādītājiem, Nu, nepietiek vienkārši konstatēt, ka situācija uzlabojas, ka tiek veikti pasākumi, tāpat laikā primārais pārkal, pārpalikums samazinās. Nu, no, tīri no matemātiskā viedokļa tas neizskatās īpaši loģiski, un par to runāsim arī nākamajā sanāksmē ar SVF. Un, uh, Gribu jūs um, apliecināt, deputāta kungs, ka mēs objektīvi, protams, prasīgi, bet objektīvi un godīgi vērtēsim šo situāciju. Marko Valli. Marko Valli nākamais. Paldies priekšsēdētāji. Um, paldies abiem viesiem par jūsu priešlikumiem, līdzīgi kā uh, Daudz kolēģis ļoti rūpīgi iepazinos ar tiem. Manuprāt, ir svarīgi rast risinājumu nevienlīdzībai Eirozonā. Liela daļa no Dienvidu Eiropas nevarēja devalvēt savu valūtu, līdz ar to bija darbu jādevalvē. Nu, to nevarēja mēs ietveros akceptēt, ir jāspēr attiecīgi soļi. Tas, ko mēs šodien uh, pieredzam, ir kompromisi, kas neatrisina šo nevienlīdzību un nelīdzsvarotību. Ja no vienas puses tiek izvēlēti instrumenti, piemēram, budžetā 25 miljārdi uz septiņiem gadiem, nu, tad ir ļoti ierobežoti finanšu līdzekļi, ko dalību valstis ir darījuši pieejamas. Un, uh, situācijā, kas eh, nāk pēc eh, taupības laika, tiek runāts par stabilitāti. Tā, tā, tā dalību valstu nauda, kas tiek izmantota instrumentiem, kas ir saistīti ar kondicionalitāti. Piemēram, Itālijas gadījumā liela daļa no šiem finanšu līdzekļiem var tikt izmantota, lai uh, izsniegtu aizdevumus uh, vai arī īstenotu reformas, kas nav gribētas un nav pat bieži vien pareizās. Uh, um, kā komisija risinās šo problēmu, un arī padoms ietvaros, lai um, netiktu efektīvi īstenots programmas, kas iet nepareizos virzienos. Vai ir kaut kādi tabū noteikti vai, vai aizliegumi? Kā izskatās, vai ir kādi kompromisi, par kuriem jau tāpat ir skaidrs, ka tie nedarbosies? Un tāpat arī ar deficītu uh, aprēķinu un eiro obligācijām, vai tas, tas nevarētu būt risinājums, vai mēs nevirzamies uz tādu kompromisu, kur nebūs patiesa riska dalīšana. Bet, e, respektīvi, tiks panāks kompromiss, bet tas nedos stabilitāti. Un tīpaši, ja nav zināms, ka tas ir simtprocentīgi pareizs. Ja mēs zinām, ka kompromiss tiks panākts, bet e, tas neļaus izvairīties no nākamās krīzes. Uh, Un tad mēs e, redzēsim arī, ka Eirozona nav e, gatava konkrēti risināt šīs problēmas. Jā, yeah, uh, thank you. Um, uh... Jā, paldies par šiem jautājumiem. Vispirms attiecībā uz jūsu jautājumu, ko mēs darīsim ar ekonomisko nelīdzsvarotību. Manuprāt, mūsu priešlikumi tieši skār šos jautājumus. Kā jau es norādīju, mums ir divas galvenās rīcības eh, asis. Pirmkārt, stiprināt ekonomiku Eirozonas valstīm, un otrkārt, eh, stiprināt krīzes absorpcijas mehānismus Eiropas Savienībā. Tātad pirmkārt par struktūrālo reformu atbalstu. Mēs ierosinām šo reformu īstenošanas mehānismu par skaitļiem. Nu, šobrīd neviens skaitlis nav akmenī kalts, ir tikai diskusija dokuments, tas arī viss, kas tas ir, diskusija dokuments, līdz ar to gal, galdā liktie skaitļi ehm, tiks publiskoti māja sākumā mūsu EMF priekšlikumā. Pēc satura tas būs mehānisms, kas balstīsies uz pieprasījumu, kas nodrošinās atbalstu finanšu iniciatīvām dalību valstīs. Tie nebūs aizdevumi, tie būs piešķīrumi jeb granti, tātad Eiropas Savienības budžeta finansējums. Finansējums, kas būs pieejams dalību valstīm reformām. Tālāk paskaroties uz eh, Eirozonas fiskālās stabilizācijas funkciju, tad šī funkcija tik tiešām ir īstenot ar aizdevumiem, bet to mērķis ir atbalstīt publisko investīciju līmeni dalību valstī gadījumos, kad notiek lieli asimetriski šoki vai, vai triecieni jo investīcijas parasti ir pirmā lieta, no kā atsakās šādos gadījumās. Līdz ar to mums ir nepieciešams atbalstīt šādu investīciju līmeni. Pamatā tie būs aizdevumi, bet tos var papildināt arī ar ierobežotu daļu grantiem. Tātad es paskaidrošu atšķirības starp abiem instrumentiem, kurus mēs eh, piedāvāsim Tālāk jūs uzdevāt jautājumu par eiro obligācijām. Ja jūs jau zinat, eh, ka ir bijuši daudz diskusijas iepriekš par šo tematu. Mēs esam arī klausījušies um, ehm, atgriezeniskajā saitē. Tas arī atspoguļojās mūsu pārdomu dokumentā par e Eiropas eh, e Ekonomikas monetārās savienības padzināšanu. Uh, Un, uh, tur, protams, ir jārunā par valsts uh, vērtspapīru pakļaut, pakļaušanu riskam un uh, nepieciešamību rast bez riska risinājumus. Un mēs ierosinām vērtspapīrus, kas balstās uz valsts obligācijām, kas ļaus mūs, mums arī pāraut šo saikni starp valstīm un bankām ka. Gribu apliecināt deputātam, ka komisija nav paredzējusi iejaukties demokrātiskā procesā, kas notiek Itālijā un pieprasīt nepopulāras reformas. Bet mēs zinām, jūs zināt, visi to zina ka Itālijā nu, ražīguma aspekts ir vājš un šī problēma ir jārisina un tam ir nepieciešamas reformas. Tāpat Itālijas parāda līmenis ir ļoti augsts un, lai tos samazinātu, vienlaikus vajadzēs gan uh, stimulēt uh, izaugsmi, gan arī īstenot atbildīgu budžeta politiku. Itālija ir liela valsts trešā pēc ekonomikas apjoma Eirozonā, drīz arī trešā Eiropas Savienībā kopumā. Eiropas Savienības dibinātāja valsts apņēmīgi piedalās Eiropas Savienības veidošanā, un uh, tai vienkārši ir jāīsteno kopīgie noteikumi, kuru izstrādē tā ir piedalījusies, un uh, tas palīdzēs uh, tikt uh, galā ar parādu problēmu, kas gūst uz nākamo pauģu pleciem. Bernārs Mono. Labdien, komisāru kungi! Ņemot vērā eirozonas izgāšanos, vienīgais risinājums globālistiem ir stiprināt eirozonu, to tālāk attīstīt, un tas atspoguļojas arī ierosinātajā reformu paketne, pakotē. Bet uh, mums tas ir nepareizais risinājums. Um, šī monetārā savienība sākās ar to, ka tika atcelt demokrātiskā kontrola pār centrālām bankām. Pēc tam 2014. gadā Komercbanku kontrola tika uzturēta ECB, un uh, tas nozīmē, ka valsts un bankas viens otru atbalsta. Tālāk šis e, Eiropas valūtas fonds, kas tiks veidots un kļūs visvarēns un kam tiks pakļauts dalība valstis. Uh, un tas darbosies kā žandārms, kā bende budžeta jautājumos un ierobežos demokrātiski ievēlētas valdības. Mēs to jau esam piedzīvojuši Grieķijā. Un tālāk arī budžeta pakta Uh, iekļaušanu Eiropas Savienības uh, tiesību aktos, mēs jau esam redzējuši šā pakta negatīvo ietekmi. Tāpat nevēlamies arī šo pu publisko parādu restruktūrēšanu, tas tikai padarīs uh, arvien lielāku tirgu izdarīto spiedienu uz valstīm, un to jūs arī darat, veidojot kapitālu tirgu un izslēdzot uh, banku starpniekus uh, dalību valstīs. Tas viss ir uh, ASV uh, un Goldman Sachs uh, interesēs. Un tagad arī Goldman Sachs uh, pārstāvis ir kļuvis par ministra vietnieku Vācijā, kurš ir atbildīgs par eirozonas jautājumiem. Uh, Jūs runājat par demokrātiskām vērtībām, vai jūs varētu mums paskaidrot, kāda demokrātiskā kontrola tiks īstenot par Eiropas valūtas fondu un kādas tam ir garantijas paredzētas? Man nokungs, jūsos klausoties, Jāatzīst, ka ne visu sapratu, varbūt tas ir tādēļ, ka manas intelektuālās spējas ir ierobežotas, bet arī varbūt jūsu sajuk, juceklīgais izteiksmes veids man traucē jūs saprast. Nevar saprast, vai jūs esat par eiro vai izstāšanos no eirozonas, un man šķiet, ka arī jūs pats neko nesat sapratis, nesat sapratis, ka jūsu un mani līdzpilsoņi ir izdarījuši demokrātisku izvēli pirms gada. Uh, un tieši šī nespēja uh, saprast uh, eiro uh, jēdzienu, balstoties uz šādiem nacionalistiskiem apsvērumiem, ir jūs novedus pie šī sajukuma. Bet mūsu līdzpilsoņi Eiropā zina, ka eiro nodrošina aizsardzību. Jūs uzbrukāt Eiropas centrālajai bankai, nu kā parasti. Uh, bet Eiropas eh, centrālās bankas eh, vadība Mario Draghi pieņemtie lēmumi savulaik uh, nodrošinot uh, likviditāti ir arī uh, palīdzējuši mums sasniegt šādu vēsturiski zēmu procentu likmju līmeni un veicinājuši izaugsmi Un uh, šeit uh, uh, šie arī ir, protams, bijušas liels atšķirības starp dalību valstīm un tāpat arī uzraudzības mehānismus, noregulējums mehānismus, kas tika izveidoti kopā ar banku restruktūrizāciju, ir palīdzējuši novērst ekonomiskās krīzes atjaunošanos pēc 2008. gada un to e, visu ignorēt nav nekādas jēgas. Tas, ko jūs sakat par Eiropas valūtas fondu, tas nekādā veidā neīstenos Eiropas budžeta paktu. Mēs esam paredzējuši to iestrādāt e, kopienas tiesību aktos. Tur ir paredzēta arī noteikta elastība šais jautājumos un jūsu teiktais un tas, ko jūs domājat par Eiropas valūtas fondu, ļoti atšķiras no tā reālā uzdevuma, un tas viss tikai uh, uh apmulsina cilvēku prātus. E, Jūs nepateicāt par demokrātiskiem aspektiem un kontroli atbildē. Aicinu jūs uh, sekot komisijas priekšlikumiem, kur ir paredzēts, ka tās tiks iekļauts uh, uh, kopienas mehānismā un kontroli īsteno šis pats parlaments, vai jūs vēl nesat sapratis, ka tieši parlamenta pilnvaru stiprināšana nodrošina demokrātisko kontroli un stiprina uh, kopienas mehānismu. Atbildi manokungs saka, nu to mēs jau redzējām Grieķijā, kā tas darbojas. Paldies! Es uh, pilnībā piekrītu Moskavicai kunga teiktajam. Un, uh, demokrātiskā dimensija, kas ir ārkārtīgi svarīga. Šobrīd šķiet ir tā kā palikusi novārtā, un tomēr tam tā nevajadzētu būt. <clears throat> es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja tā tiks upurēta, tad nevarēs īstenoties arī divas pārējās dimensijas. Un eh, komisijas priekšlikumā dalību valsts tiek mudinātas eh, FME eh, iekļaut arī nacionālajos risinājumos, un mēs esam gatavi intensīvi strādāt pie likumdošanas aktiem un strādāt paralēli pie vairākiem. Uh, vai tā būtu risku sadalīšana un risku dimensija vai citi. Paldies! Paldies visiem, kur piedalījās šajos, šajās diskusijās. Vienu minūtes pauze un tad pārējām pie balsošanas.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 The vote is closed. Paldies, beidzam balsot. Un tagad eh, pārējām pie balsošanas. Pie balsošanas par Roberta Zīles atzinumu satvara izveidi ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai. 81. grozījums par pret atturas noraidīts, kompromisā par pret atturas pieņemts, grozījums 14 par pret pret atturas noraidīts, kompromis B par pret atturas pieņemts, kompromis C par pret pārbaudīsim. Sākam balsot kompromis C. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss C. 97. grozējums un 177. par abi kopā pret atturs pārbaudīsim. Sākam balsot 97, 177. Beidzam balsot. Noraidīti. 98. grozījums pār pret EPP balso kādējādi. Par? Tad pieņemts. 99. Par? Pret? Pārbaudām 99. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais par pret Pārbaudīsim. Simtais grozījums sākam balsot. Vote is closed. Is re... Beidzam balsot. Noraidīt. 101 par pret atturs pieņemts. 102 par pret atturs pieņemts. 103 par pret atturs no, pieņemts. 104 par pret atturs noraidīts, kompromiss D par pret atturas pieņemts, grozījums 118, mutiskais grozījums klātam nāk par pret atturas pieņemts, kompromiss E par pret atturas pieņemts, 126. grozījums par pret atturas pieņemts, 127. par pret atturas pieņemts. 128. pār pret apturas pieņemts, 129. pār pret apturas pieņemts, 19. pār pret apturas pieņemts, 130. pār pret apturas noraidīts, 131. pār pret. Pārbaudīsim 131. lūdzu. 132. Nē, 131. sevi labo priekšsēdētāju. 131. sākam balsot. Beidzam balsot. 131. pieņemts. 132. par pret atturs pieņemts. 133. par pret atturs pieņemts. 134. par pret atturs noraidīts. 135. par pret atturs pieņemts. 138. par pret atturs pieņemts. 137. par pret atturs pieņemts pret atturas noraidīts, 138. pār pret atturas. Pārbaudīsim, 137. sākam balsot. Simt trīs septītais pieņēmts. Simt trīsdesmit. Nē. Simt četrdesmit pirmais pār pret aptūras pieņemts. Simt četrdesmit otrais pār pret atturas noraidīts, 143. par pret pārbaudīsim. 143. sākam balsot. Beidzam balsot, 143. noraidīts. 144. par pret apturs noraidīts, 145. par pret apturs noraidīts Pārbaudīsim. 145. sākam balsot. Beidzam balsot. 145. noraidīts. 146. par pret apturs noraidīts. 147. par pret apturs norā... pieņemts. 148. par pret apturs noraidīts. 149. par pret atturas pieņemts, 150. par pret pārbaudīsim, 150. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss F par pret atturas pieņemts, 22. grozījums pār pret atturas pie, noraidīts, 23. pār pret atturas pieņemts, kompromiss G par pret atturas pieņemts, 157. par pret atturas noraidīts, kompromiss H par pret atturas pieņemts, 160. par pret atturas pieņemts, 26. par pret atturas pieņemts, 101. par pret atturas norādīts, 103. par pret atturas pieņemts, 104. par pret atturas pieņemts, 105. par pret atturas norādīts pārbaudīsim saka prieksēdētājs, labojot sevi pats. Beidzam balsot 105. noraidīt, 106. pār pret atturas, noraidīt 107. pār pret atturas, pieņemts, kompromiss I pār pret pieņemts, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G kompromis pār pret atturas. J kompromis 172. Un pārējie blokā pār pret atturas noraidīti. 173. un 79. kopā pār pret apturas. Pārbaudīsim. 173, 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. Un tagad 176, 176 pār pret atturas noraidīts, 179 pār pret un pārējie divi kopā pār pret atturas pieņemti. 180. pār. Nē, atvainojos, atkrīt. Sevi labo prieksēdētājs. 180 pār pret atturas. 178. pieņemts ir. 29. pār pret atturas noraidīts. 30. pār pret atturas pieņemts. 31. pār eh, pret atturas noraidīts, 32. pār pret atturas pieņemts, 33. pār pret atturas pieņemts, 34. pār pret atturas noraidīts, 35. pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas noraidīts, 37. pār pret atturas noraidīts, 38. pār pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 38. Beidzam balsot, 38. ir noraidīts. 39. par pret. Pārbaudīsim. 39. sākam balsot. 39 pieņemts, jo SND ir par 40 pār pretaturs, noraidīts pirmais pār pretaturs, pi, noraidīts 41 pār pretaturs, pieņemts 42 pār pretaturs, noraidīts 43 pār pretaturs, pieņemts 44 pār pretaturs, pieņemts 45 pār pretaturs, noraidīts 2 pār pretaturs pret atturas pieņēmts, noraidīts 48 pār pret atturas pieņēmts, 47 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 47. sākam balsot. Beidzam balsot. 47. noraidīts. Trešais pār pret atturs, noraidīt 4. pār pret atturs, noraidīt 48. par pret atturs, noraidīt 49. par pret atturs, nu, pieņem 50. par pret atturs, pieņems pēc 1. par pret atturs, noraidīts pēc 2. par pret atturs. Pieņemts piektais pār pret atturas. Pieņemts pēc trešais pār pret atturas. Noraidīs. Atvainojas, noraidīts. 54. par pret atturs pieņemts. 55. par pret atturs pieņemts. 56. par pret atturs pieņemts. 57. par pret atturs noraidīts, pēc 8. pārpret atturs pieņemts, pēc 9. pārpret atturs pieņemts, 6. pārpret atturs pieņemts, 101. pārpret atturs noraidīts, 6. pārpret pārbaudīsim. Sastais pārbaudīsim. Beidzam balstot, sastais ir pieņēmts. Sest, sest otrais pār pret atturs pieņemts, septītais pār pret atturs pieņemts, astotais pār pret atturs pieņemts, sest trešais pār pret pret atturs, noraidīts S5 pār pret atturs, noraidīts S8 pār pret. Pārbaudīsim, S8 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. pār pret atturs, noraidīts. 9. pār. Nē. Ak, jā, sevi labo priekšsēdētājs 9 nebaldo, nemazojamsies 9 pār pret. Atturs noraidīts 70. pār pret atturs noraidīts atkrīts 71. pār pret noraud, noraidīts, bet pārbaudīsim 71. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 72. par pret atturs, noraidīts 10. par pret atturs, pieņemts 73 par pret. Pārbaudīsim 73. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 75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 Un tagad balsojam par atzinumu projektu kopā. Personālais balsojums sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot 38 par 8 pret 4 apturējušies, apsveicam atzinumu sagatavotāju. Nākamā sanāksme ir paredzēta 9. aprīlī pēcpusdienā, pulkstens trijos sākas, Un tagad pasludinu mūsu sanāksmi par slēgtu. Priecīgs lieldienas visiem!